Well, colleagues, we are now moving to... Cienījamie kolēģi, tagad sāksim balsu skaidrojumu. Tā kā esam pamatīgi iekavējuši. Un pastāv risks, ka mums neizdosies um, sniegt balsojumu skaidrojumu par visiem ziņojumiem. Vēlos informēt jūs jau iepriekš, ja jums nebūs iespēja izteikties šīs pusstundas laikā, Mums būs jāatliek balsojuma skaidrojums uz uh, laiku pēc balsošanas rīt. Bet jums ir iespēja arī nākt klajā ar rakstisku. Jums ir, iespēja, jums ir iespēja iesniegt rakstisku prasību. Tātad atcerieties, ka jūs varat uh, skaidrot savu balsojumu, nosūtot uh, rakstisku balsojumu skaidrojumu. Tagad sāksim ar Balcānī kunga ziņojumu par budžetu 2012. 2012. gada budžeta projektu. Vispirms vārds Andrikienas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Kad pirms gada mēs pieņēmām eh, budžetu 2012. gadam, mēs zinājām, ka šajā budžetā būs deficīts. Šā gada beigās Eiropas komisijai nav citas izvēles, kā uh, vien rast šos trūkstošos līdzokļus, līdzekļus, kas nav, eh, kas vēl trūkst, lai nosaktu viss eh, programmas. Eiropas Savienības dalībvalstiem ir izdevies eh, savākt tikai 6 miljārdus eiro, un mēs ceram, ka šos parādus izdosies noseikt pēc iespējas ātrāk nākamā gada sākumā, un tas ir zināms izaicinājums visām trim institūcijām - Eiropas padomu, Eiropadomēji, komisijai un Eiropas parlamentam. Ar šo 2012. gada eh, budžetu mēs dodam ļoti spēcīgu signālu visiem. Mēs zinām, kāda ir mūsu pienākuma, mēs zinām, eh, ka ir krīzes apstākļi, bet ja turpināsim šādu eh, praksi, tad cilvēks zaudēs uzticēšanos. Paldies, tagad vārds Hanan kungam. You, Liels paldies, priekšsēdētāji! Mēs te redzējām tādu kā nelielu teātri, tad, kad runātājs ar lielu žestu izvilka savu pilsvālu un parakstīja 2013. gada budžetu, lieloties, ka šeit ir 2,9% palielinājums, ļoti liels palielinājums. Vakar debatēs tika teiks, ka it kā tas ir jau iepriekšējo palielinājumu palielinājums, līdz ar to tas ir sasniedzis pat 9% kamēr mēdīji Eiropā vairāk domā par finanšu plānu līdz 2020. gadam. Šķiet, ka budžets turpina pieaugt, katru gadu tas visu laiku tikai iet vienā virzienā. Mēs visi zinām, ka Eiropai ir jāiet uz priekšu. Tas ir tā kā braucot ar riteni, nevar apstāties, jo savādāk viss nokritīs. Ir jāatcerās, ka šeit ir runa par klientu lojalitātes pirkšanu. Šeit nu nerunāju par tiem cilvēkiem, tūkstošiem, kas strādā Briselē institūcijās. Ir jādomā arī par uh, traktoristiem, kas iesbrauca Briselē, nu, kuri īsnībā dzīvo no Eiropas. Bez Eiropas tie nevarēs e, vairs iztikt. Nākamā runātā bez Esku kundze. Es uzskatu, ka maksājumu apropriāciju palielināšana ir vajadzīga, tieši tāpēc balsoju par šo ziņojumu. Mums ir uh, jāturpina strādāt līdz šī gada beigām, mums ir jāpilda savas saistības un jāizvairās no finanšu sankcijām. Tāpat arī ir jāsaņem visi vajadzīgie fondi, kas ir paredzēti Eiropas politikā. Kohēzijas politika un arī citas svarīgas Eiropas Savienības programmas, tādas kā Erasmus, riskē ar to, ka tām vairs nebūs vajadzīgā finansējuma pēdējos gada mēnešos. Tieši tāpēc arī e, šie grozījumi bija vajadzīgi. Es uzskatu, ka e, Eiropai ir jāstiprina savas veiksmīgākās programmas, ir jāvēršas pret tādām problēmām kā jauniešu bezdarbs. Tieši tāpēc Eiropas sociālajiem fondam ir vajadzīgi resursi. Tieši tāpat arī ir jādomā par maksājumu apropriāciju palielināšanu, tā lai mēs varētu uh, domāt par mūsu saistību pildīšanu līdz gada beigām. Liels paldies! Tagad eh, balsu skaidrojums par eh, Giovanni Lavijas ziņojumu. Eh, tas ir jaunais Eiropas Savienības 2013. gada vispārējais budžets. Vispirms došu vārdu Gerlingas kundzei. Viņas nav klāt. Labi, tad nākamais runātājs Jakolīno kungs. Vai, ja Kolīno kungs ir zālē, lūdzu, dod jums vārdu. Vienu minūti jums. Lielas paldies, atvainoju priekšsēdētāju kungs, es balsoju pār uh, šo ziņojumu par vispārējo budžetu 13. gadam. Es uzskatu, kā parlamentam bija arī uh, bija ar šo balsojumu jāpliecina atbil, atbildība un jānodrošina finansiālā kontinuitāte, kuru mēs nevaram apšaubīt. Tas ir tieši atbilstīgi uh, sākotnējiem padomas nostājai ir uh, bijuši zināms arī piekāpšanās, taču uh, nu, rezultāts pilnībā neatbilst arī mūsu gaidām. Arī vienošanās par pakotni garantē politisko prioritāti īstenošanu, veicina arī attīstības izaugsmi, un tas sasaucas arī ar stratēģiju 2020. Lībijas komitejas uh, referents arī šajā budžeta ziņojumā. Uh, Eh, ievērojami arī samazina eh, mūsu noteiktos eh, mērķus, bet šie nepieciešams atbalstīt finanšu resursus, lai varētu atrisināt mazos vidējos uzņēmumus, veicināt attīstību un arī izglītību. Paldies! Paldies, vai Jāra kungs ir zālē? Ja nē, tad varam dot vārdu nākamajai runātāji Andrekienes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs apstiprinājam jauno budžetu 2013. gadam. Tas atkal ir deficīta budžets, eh, tāpēc, ka Eiropas Savienības saistības ir lielākas nekā budžeta ieņēmumi. Jo vairāk 2013. gada budžets ir mazāks par 2012. gada budžetu. Tas ir 0,99% mm, eh, no eh, IKP. Ir jāatcerās, ka Eh, nav vērojami nekādi lieli palielinājumi, tie runa tikai par 0,6%. Tāpat arī ir jāatcerās par to, ka 2013. gadā saistības būs lielākas nekā 2012. gadā. Mēs nevarēsim finansēt savu, savas konkurences paaugstināšanu, tie būs tikai um, neliels paaugstinājums 4%. Tāpat arī citās programmās paaugstinājumi nav lieli. Uh, Mēs jau esam brīdināti par to, ka budžetā nebūs daudz līdzekļu, tāpēc gada gaitā mums nāksies pār, pārskatīt šo budžetu. Tanuka kungs, Eh, Priekšēdētāji, es vēlos sveikt Kipras prezidentūru par to, ka tai izdevās pabeigt eh, sarešķītās sarunas par 2013. gada budžetu. Bet visa šī struktūra balstās uz 50. gadu paradigmu, kur runa par pārtikas subsīdijām un lauksaimniecības palīdzību, kurai nav pilnīgi nekādas jēgas. Ja tiktu slēgta Stresbūri, mēs parlaments vairs šeit uh, nebraukātu katru mēnesi, tad mēs varētu ietaupīt eh, miljardiem eiro. Mums ir jādomā par eh, jaunu finansējumu rašanu, ir jānodrošina līdzekļi zinātnē, pētniecībai, attīstībai, arī lieliem infrastruktūras un komunikāciju projektiem. Eiropai ir jānodrošina izaugsme, tāpat arī ir jāpārveido un jāreformē kopējā lauksaimniecības politika, jo īpaši ir jādomā par uh, uh, milzīgajām algām, kas tiek maksātas treknajiem eirokrātiem, kuriem nav jāmaksā vispār gandrīz nekādi nodokļi. Es domāju, ka mums ir jāpārskata šis budžets. Lielas paldies! Nākamais runātājs Repokungs. Nevotelut EU un budžeti. Priekšēdētāji, es balsoju pār šo svarīgo ziņojumu. Sarunas par Eiropas budžetu līdzinājās fārsam. Uh, Ir jāatcerās, ka dalību valstu striktās attieksmes dēļ mums eh, tagad eh, pietrūkst gandrīz viena miljārda mūsu apropriācijām. Tāpat arī m, mm, nacionālajie ieguldījumi ir samazinājušies un mēs vairs nespējam nomaksāt savus rēķinus. Dalībvalstis pieprasīja milzīgus budžeta samazinājumus, bet tika pieprasīti uh, arī lieli papildinājumi un lielāks atbalsts. Ir jādomā par sociālo spriedzi, ko izraisa krīze un bezdarbs. Tieši tāpēc mums ir jāpanāk vienošanās par šo budžetu. Tika saņemta laba ziņa. Gada beigās mēs varēsim saņemt papildu finansējumu, lai varētu dzēst šī gada deficītus. Mums vajadzīgs līdzsvarots budžets nākamajam gadam. Nākamais runātājs Hanena kungs. Priekšsēdētāji, man patīk šie argumenti, ka it kā viens eiro, kas tiek tērēts Eiropā, ir vērts daudz vairāk nekā eiro, kas tiek tērēti dalību valstīs. Kāpēc gan nenonākt līdz galīgajiem loģiskajiem secinājumiem? Kāpēc gan mums eh, nevajadzētu nolagot pilnīgi visus par um, valsts ierēģiem? Tad mēs būtu šausmīgi bagāti, pat bagātāki nekā padomu savienība agrāk. Man šķiet, ka šeit nav nekādas loģikas. Tās valstis, kas saņem vislielākos stimulus, ir cietušas no vislielākās krīzes. Tas noteikti nedarbojas, ja e, tērēšana vairs nenotiek e, pie tautas, bet kaut kur centralizētās institūcijās. Ja jūs sakāt, ka mums ir jātēra Eiropā, tad tas īstenībā nozīmē, ka mēs šeit maksājam par milzīgām algām, par privātu lidmašīnām, kuras tiek pirktas pat eh, taupības laikos. Manuprāt, eh, tas ir visnesakarīgākais veids, eh, kā mēģināt iegūt naudu. Lielākie nodokļi kaitē tautai, nevis tā palīdz. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo ziņojumu, tāpēc, ka Eiropas krīzes laikā mm, pieņemt 2013. gada budžetu ir steidzams jautājums. Es apsveicu komisijas paveikto, tāpēc, ka šeit ir nodrošināta lielāka konverģence starp parlamentu un padomi. Bez tām jaunajā budžetā ir uzsvērta nepieciešamība izpildīt eh, iepriekšējās saistības, jo īpaši padomas līmenī. Šie jaunie elementi ļaus panākt eh, vienošanos pēc iespējas drīzāk. Uzskatu, ka budžetā ir jāņem vērā dalībvalstu fiskālā politika. Bez tam eh, tas ir jāpabildina ar darbībām, kas veicinātu investīcijas un ekonomisko stabilitāti. Ir jāatcerās, ka uh, ir jāfinansē pašas svarīgākās Eiropas Savienības politikas jomas. Tādā veidā mēs varēsim nodrošināt izaugsmu un kohēziju Eiropā. Vēl viens runātājs ir pieteicies runāt, kā Ambela kungs, lūdzu jums vārds. Priekšsādātāji, cilvēki manā valstī uztraucas, ka maksājot vairāk Eiropai, mēs nenodrošināsim izaugsmi. Mēs maksājam 53 miljardus um, mārciņu, un tas viss īsnībā nonāk tikai birokrātijai. 18 uh, gadus nekas nav noticis padomē. Tagad Eiropa grib par 1,5 miljardiem vairāk, un uh, nākamo septiņu gadu laikā vēl vairāk naudas vajadzēs iemaksāt. Kādā, uz kādas planētas jūs uh, dzīvojat, vai tas ir Mars? Uh, vai Venēra vai Plutons, ir jāatcerās, ka pašlaik situācija ir smagāka nekā Vācijā 1930. gados. Mēs tagad šeit atrodamies Strasbūrā. 200 miljonu eiro gadā tiek tērēti šai ceļošanai no Briseles uz Strasbūru. Tas ir fars. Mums ir jāsamazina budžets, nedosim vairāk nevienu peniju, līdz Eiropa nebūs sakārtojusi savas lietas. Paldies! Līdz ar to beidzam balsu skaidrojumus par 2013. gada budžetu, un tagad runāsim par Zasādas ziņojumu par Eiropas lidostām un uh, apkalpošanu uz zemes. Pirmā runātā komikundze. Paldies, es nebalsoju par uh, šo ziņojumu, es uh, atsaucu savu skaidrojumu. Thank you very much. Paldies par īsu skaidrojumu. Tagad vārds Īvā Zanikī kundzei. Vai viņa ir šeit? Nē. Labi, tādā gadījumā vārds Zemkes kungam. Dziękować. E, otóż ja chciałem powiedzieć, że w sposób. Paldies, priekšsētāji. Es gribētu norādīt uz to, ka es balsoju pret e, šo ziņojumu par apkāpošanu uz zemes uh, lidostās. Tas ir jāskat Eiropas Savienības transporta komitejā vēlreiz. Un pamatīdeja ir tāda, ka mm, ir jāuzlabo konkurētspēju to lidostu starpā, kas sniedz šāda veida, šāda veida pakalpojums. Tas, protams, ir ļoti labi, taču mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai tas nenovestu pie negatīvas ietekmes uz pakalpojumu kvalitāti. Vēl viens svarīgs šo pakalpojumu elements ir tāds, ka šī pakalpojuma nodrošina pasažieru un arī personāla drošību. Tādēļ arī mēs strādājām, lai sasniegtu mērķi tiesību aktā. Paldies! Paldies! Uh, Es uh, esmu vīlies redzot uh, savu kolēģi attieksmi pret Eiropas komisiju, cībā uz apkalpošanu uz zemes komisiju vēlējās uzlabot tirgu, uzlabot uh, mūsu lidost konkurēt spēju, uzlabot arī pasažīru apkalpošanas kvalitāti. Apvienotā karalistē ir brīva uh, tirgus piekļuva šajā sektorā, tāpat kā arī citās dalību valstīs, un šī brīvā uh, tirgus pieeja ļoti labi darbojas. Protams, ka kvalitātes standarts var uzlabot, un to esam arī darījuši, strādājot pie šī priekšlikuma. Mēs uzskatām, ka Uh, tā brīva tirgus pieeja ir uh, normāla avio nozares politika. Ir uh, nesaprotam, kādēļ vēl arī šī apkalpošana zemes pakalpojumi ir vēl ierobežota un nav pilnībā liberalizēti. Mēs strādājam šajā mērķī, mēs nevēlamies atkrist atpakaļ un mazināt to, kas ir sasniegts līdz šim. Liels paldies! Vārds Štadlerkungam! Äh, Priekšsēdētāji, pirmkārtām mēs balsojam par šo ziņojumu uh, komitejā, ar kuru tiek noraidīts komisijas priekšlikums. Un es arī apsveicu par to, ka uh, mēs nolēmām noraidīt visu šo priekšlikumu. Ir jāatcerās, ka šeit nav runa par pilnīgu liberalizāciju. Uh, Ir jāatcerās, ka ar šo priekšlikumu kvalitāte mūsu lidostās netiks uzlabota. Šis liberalizācijas spiediens uz tirgu noteikti nenodrošinās lielāku kvalitāti. Tāpat arī šeit nebūs nekāda sakara ar drošības paaugstināšanu lidostās. Tas ir arī nesaprātīgi no sociāla ekonomiskās politikas viedokļa. Ir jāatcerās, ka lidostas mm, ļoti akceptē vietēji iedzīvotāji un arī tirgus. Ja mēs šeit zaudēsim darba vietas, mm, tad, mm, un mēģināsim piesaistīt darbspēkus no citurienes, tad diez vai lidostas tiks akceptētas eh, sabiedrībā. Paldies, Bezēsku kundze. Es balsoju par šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka komisijas priekšlikums eh, uzlabos eh, apkalpošanas zemes pakalpojumu efektivitātes. Arī uzskatu, ka juridiskā ietver uzlabošana arī vēl vairāk ļaus tirgiem liberalizēties, taču vēl ir daudz neatrisināti jautājumi lai pasažīri varētu uh, pārvietoties labākos apstākļos. Mums ir jāstieprina caurskatāmība, jāoptimizē arī lietotāju pakalpojumi. Es uzskatu, ka uh, apkalpošanas zemes pakalpojumu tirgus atvēršana Eiropas Savienībā ir jāizteno līdzsvaroti. Uh, Tās arī palīdzēs novērst nestabilitāti, kas varētu radīt vēl blakus problēmas un arī palielinās eh, izmaksas pasažīriem. Es arī vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka mums ir jānodrošina minimālie standarti uzlabot pakalpojumu kvalitātes un lidostu operācijas. Liels paldies, Pazesko kundze. Tagad ejam tālāk. Balsojuma skaidrojumi pārūgies ziņojuma laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās. Pirmais runātājs - komikundze lūdzu. Paldies, priekšsētāji kungs, es balsoju pār šo priekšlikumu, jo Uh, aviolīnijas, uh, kas spēlē svarīgas lomas arī, lai sasniegtu visā tās reģionus, un nepieciešams arī tos integrēt. Un uh, tālāk arī tiek paredzēts sekundārais tirgs šīm laika nišām dažos Eiropas lidostās, un arī šeit ir nepieciešamība garantēt, lai arī šo laika nišu apmaiņa varētu notikt reglamentētāk un caurspīdīgāk. Ir arī jauninājums, kas attiecas attiecas uh, uz uh, laika nišu pārdala, lai uzlabotu arī lidostu darbību, nu, uzlabotu pasažieru apkapošanas kvalitāti. Kompānijas, kurām ir uh, laika nišas galvenajās lielajās lidostās, arī liedz uh, sasniegt arī varbūt tālākās, tālākos eh, reģionus, un tādēļ tie varētu arī tikt noslēgti no aktīvas satiksmes. Paldies, un tagad Benjana kungs. Jā, mums ir jāatcerās, kā, kāds ir pamats šim priekšlikumam, kā varētu. Dubultoties pasažieru skaits līdz 30. gadam mums ir labāk līdz ar to, lai izmanto laika nišas īpaši nākotnē. Uh, Taču es uzskatu, ka mums ir jākombinē ar šiem pasāk šie pasākumi, lai varētu arī tātad apvienot lidojumus arī ar ātrvilcieniem, uzmantot arī bīļešu tīrzniecību un arī reģionālo lidostu kapacitāti. Bija satraukums arī par to, ka varētu arī izmantot vairāk tādēļ šos tālāk izsēņas lidojums, kā teica iepriekšējais runātājs. Mēs arī tādēļ mēs te uzsvērām to, ka nepieciešams nodrošināt reģionālos pārlidojumus. Paldies, Makovei kundze, vēlas izteikties, bet es nezinu, vai viņi ir šeit. Ja viņi šeit nav, tad ejam tālāk un vārds Kostēlo kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lai jauno laika niša regula pārēdz eh, pirmoreiz noteikums laika nišu tirzniecībai pārdalēji pievērš uzmanību īrijas situācijai. 23 eh, laika nišas ir tātad Hīzrau lidostā. Šo laika nišu vērtība noteikti pieaugs, jo tur ir ļoti blīvs satiksme. Pašlaik komisija izskata jaunāko arī Rainieru piedāvājumu Erlingus Tad treneris arī iegūst Air Lingus laika nišas Heathrow lidostā, neņemot vērā īrijas strateģiskās uh, intereses. Šeit ir jāparedz arī drošības klauzulas, lai garādātu vitāli svarīgs savienojums, piemēram, starp Heathrow un Dublīnu, kā teica arī citi runātā, lai varētu arī garantēt uh, uh savienojums ar perif perā, uh, perifērijas lidostām reģioniem. Liels paldies! Pietikainens kundze lūdzu, bet viņa šķiet nav zālē. Labi. Vārds Bilan kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot uh, vērā lielo sātiksmi, tas ir bū, lidojumu būs lielākais, gan laikam, izaicinājumiem. Uh, Ir ļoti svarīgi, lai mēs garantētu optimālas laika nišas un pēc iespējas labāk arī nodrošinātu pacelšanās nolaišanās laiku. Ir nepieciešams, lai komisija pat palielina laika nišu sliekšņus. Tādēļ ir ļoti labi, ka ir paredzēts priekšlikumā ziņojumā ierobežojums. Ziņojumā ir ļoti daudz dažādi citi priekšlikumi kas nāk par labu patērētājiem, proti arī, ka otrs, ka sekundārais tirgus varētu kropļot laika nišu tirgu, zināmēks ir atbilstīgi un arī paredzēt avio līnijām uh, sankcijas balsoja pret šo Tanakungs. Priekšsēdā šie priekšlikuma e, mērķis ir nodrošināt uh, to, ka nepareiz uh, izmantots laika nišas tiek labāk regulētas un tās lidostas, kas ir pārlieku pārslogotas, kā piemēram Londonas lidostas. Šī mēģis ir nostiprināt pašreiz esošo laika nišu sistēmu un, protams, uzlabot operatoru konkurēt, konkurē, konkurētspēju. Ja uh, attiecīgā līdz kompānija ir izmantojusi vismaz 80% no tā atvēlētā laika, bet, uh, diemžēl, tas palielina arī um, administratīvo slogu, kas ir saistīts ar visu uh, šo procedūru īstenošanu, un tas palielinās arī administratīvās izmaksas līdz sabiedrībām, un šīs izmaksas savukārt uh, būs spiest uzņemt uh, patērētāji, tāpēc mēs balsojam pret šo priekšlikumu. Un tagad vārds tautas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! kā šī eh, parlamenta deputāta no eh, Ziemeļīrijas, es atbalstīju komisijas priekšlikumu, eh, kas paredz izmaiņas attiecībā uz laika nišām, tā lai labāk nodrošinātu savienojums starp lielajām lidostām un reģionālajām lidostām. Ja tas tiktu izmantots attiecībā uz manas pārstāvēto reģionu, tas ietekmētu uh, man reģiona ekonomisko attīstību, jo piekļuva tirguma ir ārkārtīgi svarīga. Arī tas, ka tiek eh, piešķirtas eh, laika nišas mazajām, mazajiem uzņēmumiem, palielinās arī investīcijas, un Ziemeļīrijai tas ir ļoti nozīmīgi no ekonomiskā viedokļa. Paldies! Paldies, un tagad pasēs kukundze. Es balsoju par šo ziņojumu jo es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir pirmais solis ceļā uz to, kā uzlabot lidostu efektivitāti, garantējot optimālu laika nišu piešķiršanu un izmantošanu. Līdz šim e, sistēma ir izrādījusies neefektīga. Lai uzlabotu šo sistēmu, konsolidētu mehānismus un garantētu um, īstenošanu, um, ir ļoti svarīgi īstenot nepieciešamos pasākumus, un vienlaiks mums ir jāuzlabo um, operātoru konkurētspēja. To ir iespējams panākt, uzlabojot procedūras caurskatāmību. Mums ir nepieciešams uh, skaidrot šos noteikumus. Es uzskatu arī, ka um, vairāk uzmanības ir jāpievērš uh, koordinātoru neatkarībai un labāk jāregulē sekundārais tirgus. Paldies! Paldies! Un tagad Laikfrīd kungs ziņojums par ar troksni saistītu eksploatācijas ierobežojumu ieviešanu Savienības lidostās. Pirmā runātāja komikundze. Paldies, priekšsētāji. Es izteicu pozitīvu viedokli par šo ziņojumu par eh, noteikumiem attiecībā uz trūkst saistīta eksploatācija ierobežošanu ieviešanu savienības eh, lidostās. Šo priekšlikumu jau eh, mēs gaidām, lai varētu tātad vietējais pašvaldības arī izdarīt savu ieteikumu uz šīm lidostām, arī ņemot vērā klīmēta izmaiņas un uh, vīdi, jo mēs skatām tāds jautājums, izņemot tātad šo trokšņu aspektu. Tam ir negatīva ieteikuma uz cilvēku veselību, kā to arī jau pierāda zinātnieki. Cilvēki, kas dzīvo eh, tuvu lidostām, eh, tātad cieši no ķīmiska, atmosfēriska un trokšņu eh, kaitējumu, un tādēļ mums jādara viss, lai varētu nodrošināt arī, jo tādēļ ir ļoti ilgspējīgi. Paldies, tagad Zanonikungs priekšsētāji kolēģi, aizvien lielāks troksnis, kas saistīts ar uh, avio satiksmi, jo īpaši naktī negatīvi ietekmē gandrīz 4 uh, miljonus uh, Eiropas pilsoņu, kas dzīvo lidos tuvumā. Šie pilsoņi cieši no atmosfēriska, ķīmiskā un trokšņa um, piesārņojumi. Īpaši naktī arī troksnis izdara ļoti, um, iz, ļoti negatīvu ietekmi cilvēku veselību, arī uh, Lidosta, protams, ir ļoti svarīga ekonomiskā, svarīgs ekonomiskais izaugsmas faktors, un mūsu parlamenta uzdevums ir rast efektīvus risinājumus, paredzēt arī operatīvus eh, risinājumus, lai rastu tātad eh, šīs, eh, lai rastu līdzsvaru šīm divām pretrunīgām realitātēm. Mēs nevaram tikai ņemt vērā ekonomisko faktoru, jāņem vērā arī pilsoņu veselība. Uh, Tam ir jābūt mūsu prioritāriem mērķim. Paldies! Paldies, eh, Benjankungs! Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu komisijas priekšlikumu eh, par šiem ierobežojumiem, kas saistīti ar troksni, jo es tik tiešām uzskatu, ka komisija ir izraudzījusies līdzsvarot pieeju, vienlaikus ņemot vērā gan eh, to, kā troksnis atstāja ietekmi uz dzīvi, gan arī to, cik nozīmīgi ir aviācija tir no tirzniecības viedokļa. Gan aviācijas nozarei, gan arī um, biznesa aprindām ir nepieciešama juridiskā noteiktība. Tāpēc man šķiet, ka ļoti žēl, ka komisija nebūs iespēja uzraudzīt lēmums, kas tiek pieņemts šajā jomā, jo, diemžēl, pret šo sadaļu tik novalsot šodien plenārsēdē. Es domāju, ka mums ir jādod arī eh, skaidrība aviolīnijām um, par to, kā mēs attiecamies pret troksni, kas saistīts ar eksploatāciju. Paldies, un tagad vārds Makovei kundzei. Makovei kundze. Ā, es domāju, ka pirms manis runā vēl kāds. Um, international... Paldies, saskaņā ar IKAU pēc eh, tikai dažiem gadiem vairāk nekā 5 miljonus iedzīvotāju Eiropā ietekmēs šis milzīgais troksnis no līdmašīnām. Tāpēc arī tiek pieņemts šis priekšlikums, lai samazinātu to cilvēku skaitu, eh, uz kuriem ietekma atstāja eh, troksnis, kas saistīts ar uh, eksploatāciju. Mums ir jādomā arī par ekonomiskajiem aspektiem, kas saistīti ar šiem jautājumiem, jo esam krīzes apstākļos un tāpēc izmaksu efektivitāte ir viens no svarīgiem jautājumiem. Veselības un sociāla aspekti arī ir ļoti nozīmīgi. Tie arī ir pienācīgi jāizvērtē. Mums nevajadzētu uh, nepareiz novērtēt uh, izmaksas un iegūmus, kas ir saistīti ar šiem eksploatācijas ierobežojumiem. Tāpēc es aicinu izvērst uh, pilnīgu izvērtējumu lai uh, novērtētu, vai tas tik tiešām ir, tā ir metode, kas atbalsta izmaksas. Paldies! Paldies, un eh, pēdējā runātāja manā sarakstā ir pietikainēns kundze, viņa nav zālē, tāpēc došu vārdu Fordas kundzei. Es balsoju pret eh, šo regulējumu, jo jau atkal mēs redzam, ka tiek pieņemt lēmumu Eiropas līmenī, un tos labāk varētu pieņemt uh, dalību valstu vai vietējā līmenī. Ieviešot šādu regulu un nevis direktīvu, mēs padaram daudz sarežģītāku uh, šo iespēju dalībvalstīm tik tiešām uh, panākt mērķus. Jā, protams, mums ir jāieklausās uh, vietējos iedzīvotājos, jo īpaši, kas attiecas uz uh, veselību un troksni. Jā, mums ir jātiek eh, vaļā no pārāk trokšņainām līdmašīnām, un mums ir nepieciešama starptautiska sadarbība arī Eiropas Savienības līmenī, lai tiktu ieviests eh, efektīvāks, eh, tīrāks, vidē draudzīgāks un mazāk trokšņais līdmašīnas, bet mēs nevaram to pieņemt, to īstenot, pieņemot regulu tā, it kā visiem būtu pieņemams viens pasākums. Paldies, un tagad vārds Bielan kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Lidos uh, rāda milzīga troksni, kas, protams, apdraud uh, tos, kas dzīvo pie lidostām. Gan vietējās varas pārstāvi, pārstāvjiem, uh, gan arī citiem pārstāvjiem jābūt instrumentiem, lai cīnītos pret negatīvo ietekmi. Uh, Un, zinām, kontroli no komisijas puses varētu atbalstīt, taču es tomēr vēlētos, lai mēs ierobežotu uh, šīs pilnvars un piešķirtu tās tikai tajās jomās, kur ir iespējams pieņemt deleģētos aktus. Es nesaprotu, kāpēc tiek pieņemt saistoši uh, pasākumi, jo es domāju, ka tas nav pareizais veids, uh, kā rīkoties, jo īpaši, ja mēs paraugamies uz šo prasību uh, izmantot tādas metodas, kādas ir pieprasītas, tātad ņemot vērā to, kādu uh, ietekmi tas atstāja uz apkārtējo dzīvotāju veselību. Tāpēc arī balsoju pret šo priekšlikumu. Paldies. Nākamais runātājs manā sarakstā ir Antonio Cikungs. Viņš nav zālē. Vārds Dodas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Kā Ziemeļīrijas deputāte, es nevaru atbalstīt komisijas priekšlikumu, ar kur tiek noteikti noteikuma attiecībā ar troksni saistīt eksploatācijas ierobežiem ieviešanai Eiropas Savienības lidostās. Šis priekšlikums uh, anulēs noteikums, kas ir jau 2002. gada uh, direktīvā un Belfāsts lidost šobrīd var īstenot striktākus pasākums, ņemot vērā, kur tā atrodas tas, šis jaunais pasākums negatīvi ietekmēs eh, austrumu eh, Belfāstas iedzīvotājs, un eh, mēs esam pret šādiem pasākumiem. Komisijas jaunā regula attiecas uz, tiks izskatīt katru lidostu atsevišķi, un šie ierobežojumi tiks ieviest tikai tur, kur tas ir nepieciešams, izvērtējot izmaksas un iegūmas, bet uh, regulas priekšlikumā uh, ir domāts tikai par lielajām lidostām, bet, diemžēl, uh, šie pasākumi neatstās nekādu ietekmi uz reģionālajām lidostām un to apkārtējiem iedzīvotājiem. Paldies! Dots Kons bija pēdējā runātāja uh, par šo jautājumu, tātad attiecībā uz Laiktfrīd kungu ziņojumu. Mums jārunā par vēl trim ziņojumiem, par kuriem tika nobalsot šo pēcpusdienu, bet mūsu rīcībā vairs nav laika, lai sniegtu balsojumu skaidrojumu. Un kā jau es minēju, uh, balsojuma procedūras sākumā mēs atliksim balsojumu skaidrojumu līdz rītdienai pēc balsojuma. Tāpēc uh, lūdzu ļaujiet man pārtraukt plenāru sēdi līdz pulksten trījiem, kad plenāru sēdi tiks atsākta. Un, ja vēlaties skaidrot savus balsojumus, jūs varat izmantot rakstisko procedūru vai arī pieteikties rīt pēc balsojuma. Paldies, sēdi tiek pārtraukt līdz pulksten trījiem pēcpusdienā.